ceru, ka mūsu eh, rezolūcija dos impulsu Ukrainai uzlabot eh, ekonomiku un veikt arī institucionālas reformas. Paldies, Kazlovska kungam! Paldies, nākamā Pinkavičūtas kundze. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, parlamento